arī tad uh, tiks pieņemta darba kārtība. Uh, eh, šodienas sanāksme tiek raidīta internetā un pieejams tulkojums uh, eh, 16 valodās. Un mums ir tagad jālabo kopējās tirgus organizācijas regula un uh, prezidentūras ģenerāldirektorāta pārstāvji mums ir teikuši, ka viņi ir gatavi, eh, tātad ir pieņemts eh, labojums 13.08 regulē, jo tekstā ir tehniska kļūda. Šis labojums ir izdalīts eh, kopā ar sēžu dokumentiem un 141. pantā, 2. punktā ir pievienots vārds isoglukoze. glukoze Eh, kļūdas pēc tas ir pievienots, eh, eh, noslēdzot tekstu apstrādi, un tāpēc tas ir jāizsvītro, jo tas patiesībā rada nevajadzīgus pieņā, pienākumus sektoru darbībniekiem. Šis labojums skar visas valodu versijas, uh, Un uh, līdz ar to šis labojums ir jāpieņem formāli plenārsēdē. Ja mūsu komiteja pieņem šo labojumu, tad uh, nākamajā plenārsēdē Strasbūrā būs balsojums par šo um, labojumu. Jo kādam ir kādas piezīmes, lūdzu, ja nē, tad tā arī to atstāsim. Otrs uh, svarīgais paziņojums ir, ka es gribētu jūs visus ielūgt uz pieņemšanu zāles ārpusē pēc šīs sanāksmes, lai e, nosvinētu šī svarīgā sasaukuma noslēgšanos, un aicinu visus komitejas kolēģus uh, iedzert kādu kokteili 6.30 šovakar pēc šīs sanāksmes. Trešais paziņojums attiecas uz uh, Pirilo ziņojumu par pārbaužu izmaksām. Uh, Atgādināšu, ka mūsu komiteja nobalsoja par grozījumu, eh, kura mērķis ir izslēgt lauksaimniecību no uh, to nozaru sarakstu, kur ir jāmaksā par pārbaudēm. Un uh, tas tika pieņemts ar mūsu vairākumu, plašu vairākumu, mūsu atzinumā. Un uh, to skatīja viduskomiteja, un mēs tagad cenšamies savākt parakstus un uh, atkal iesniegt šo grozījumu, jo tas tika noraidīts tātad viduskomitejā. Mums ir nepieciešami vismaz 49 deputātu pāraksti. Bet es uh, aicinu tomēr visus, kuri atbalsta šo pieeju, um, sniegt savu parakstu, jo uh, ir svarīgi šeit izslēgt lauksaimniecību, jo mēs zinām, ka lauksaimnieki jau tagad uh, ar nosacījumiem ir ļoti cieši šeit iesaistīti. Alberts Dēs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgais Paulo, šis punkts, ko tu tikko pieminēji, proti, ka mums vajadzētu iesniegt grozījumu plenāru sēdē, to es gribētu tiešām atbalstīt. Un arī manā politiskajā grupā es centīšos savākt pēc iespējas uh, vairāk pārakstu. Uh, ja tie būs vairāk kā 40, tas pat ir labāk, varbūt uh, tad savāksim tiešām ļoti daudz pārakstus un aicinu arī citas politiskās grupas tā rīkoties, lai mēs varam ar spēcīgu atbalstu šo grozījumu iesniegt plenārsēdē. Paldies! Grazie, Albert! Non... Nu, Paldies, Albert! Lojuši Kapulos vēl nav klāt. Sociāldemokrāti droši vien arī to atbalstīs Brita lūdzu. Jā, es paraudzīšos, kāda ir mūsu kolēģu pozīcija un paraudzīšos, cik daudzi no mums arī to varēs atbalstīt. Un es domāju, ka daži no mums arī to atbalstīs. Grācie, Brita. Paldies, Brita. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Jā, tad tagad turpinām ar trešo punktu. Tā ir diskusija par Āfrikas cūku mēri un Krievijas noteikto aizliegumu importēt cūgaļu no Eiropas Savienības. Sāksim ar eh, debatēm par eh, krīzi. Uh, krīzi cūgaļas sektorā. Vairāki uh, gadījumi ir atklāti Lietuvā un Polijā, kad ir eh, Āfrikas um, cūkumērs atklāts, bet uh, ātri uzreiz tika ierobežota šī uh, slimības izplatība, bet Krievija tik un tā ir pieņēmusi importu aizliegumu uh, Uh, visiem uh, cūgaļas produktiem no Eiropas Savienības. Tas nozīmē būtiskus uh, tirgus kropļojums Eiropas Savienībā. Un pie mums ir ieradies um, Sanko ģenerāldirektorāta um, direktora vietnieks Ladislavs Miko, kurš varēs atbildēt uz mūsu jautājumiem par tagadējo situāciju un par uh, Eiropas Savienības veiktiem pasākumiem. Vispirms uh, došu vārdu vicepriekšsēdētājiem Sikierska kungam, uh, kurš um, uh, teiks ievadvārdus um, un pēc tam uh, uzklausīsim kolēģu teikto un pēc tam dosim vārdu Miko kungam, lai viņš var atbildēt uz jautājumiem. Priekšādātāji, pašā sākumā es gribētu teikt visiem paldies par šiem iespējām noturēt debats mūsu komitejā par šo ārkārtīgi svarīgo tematu. Tieši tā kā jūs minējāt, gada mm, sākumā, janvāra beigās, uh, bija, tika konstatēti divi gadījumi, kad tika konstatēts cūku mēris uh, Lietuvā. Krievijas federācija aizliedza importu sūgaļai no visas Eiropas Savienības. Pēc tam tika konstatēti vēl divi gadījumi ar meža cūkām Polijā, netālu no robežas ar Baltkrieviju kur ir šīs slimības eh, nu, epicentrs. Lietuva un Polija un Latvija tūlīt pat ieviec restriktīvus pasākumus, lai, nu, īstenot profilaks attiecībā uz šo vīrusu. Saskaņā ar noteikumiem uh, no Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas. Eh, viss tika īstenots un jaunu gadījumu konstatēt net, netika. Nepieciešams arī pieminēt, ka cūku mērķis pilnīgi noteikti nerada nekādus draudus cilvēku veselībai nedz arī citiem dzīvniekiem, un tāpēc jāsaka, ka man nepatīk rīcība, ko ir pārējās dalībvalsts īstenājuši, kas lakušas individuāli īstenot sarunas ar Maskavu eh, un neņem vērā sarunas, ko īsteno komisija ar Maskavu. Eiropas Savienības vārdā. Tas ir pretrunā Eiropas Savienības solidaritātes principiem, kopējā tirgus noteikumiem, un turklāt tas pārkāpja Eiropas komisijas kompetences. Mums ir jāatceras, ka sarunas ar šādu ļoti sarežģītu partneri kā Krievija prasa, lai Eiropas Savienība saglabātu vienotu fronti savos izteikumos. Krievijas embargo ir tik ieviest pirms vairāk kā diviem mēnešiem, un joprojām neredzam ne mazākās iespējas panākt vienošanos šai kontekstā. Tā pašā laikā Eiropas Savienības ražotāji un eksportētāji cūgais ražošanas jomā eh, saskaras ar miljoniem eiro zaudējumu katru nedēļu. Katra papildus diena, kas paiet šim embargo esot spēkā, nozīmē, ka krīze tikai un vienīgi padziļināsies. Lai arī atsevišķi ražotāji un tirgotāji grasās jau burtiski bankrotēt, daudzi mēģina samazināt ražošanas apjoms, līdz ar to arī, nu, lūk, samazinās darba vietu skaits šai jomā šī embargo rezultātā. Turklāt jāsaka, cūgaļas cena arī ir būtiski kritusies, kas vēl vairāk 2. aprīlī tātad pagājušās nedēļas pašās beigās. Federālās uzraudzības dienests, veterinārās uzraudzības dienests Krievijā mūs informēja, ka sākot ar šī gada 7. aprīli, respektīvi šodienu, Krievija grasās paplašināt embargo, lai ietvertu ne tikai Poliju un Lietuvu, un ne tikai uh, dzīves cūkas, bet gan arī pārstrādāt cūgaļu. Nu, šis lēmums, kā jau teicu, stājas spēkā ar šodienu, tātad tas attiec arī uz cūgaļas produktiem, tātad pārstrādātu cūgaļu. Nekādas nu, cūgaļas preces netiks, ne, nevarēs tikt uh, eksportētas no Lietuvas un Polijas uz Krieviju. Tāpēc mēs gribam dzirdēt Eiropas komisijas pārstāvi paskaidrojumus un turklāt gribam viņus lūgt īstenot papildus pasākums, lai pārliecinātos, ka šāda diskriminējoša darbība tiktu apturēta. It īpaši ņemot vērā, ka šī darbība vērsta tieši uz Lietuvu un Poliju. Paldies! Grazie! Grazie, vice... Paldies! Paldies! Sekjerska kungs, nu tad sāksim debatas. Debatēm pieteikušies trīs runātāji. Prezidentes, kur... Vaičakovska kungs pirmais. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Liels paldies, priekšādātāji. Jā, tā ir tiesa, ka sākot ar šodien ir noteikts pilnīgs aizliegums cūgaļas importam attiecībā uz Lietuvu un Poliju. Šo lēmumu pieņemuši Krievijas varas iestādes, un tā rezultātā rodas jautājums par to, vai Eiropas Savienība Goglā tad ir vienots tirgus vai nē. Jo, ja Krievijas federācija var šādi sašķelt mūsu kopējo vienoto trigu, tirgu un tad izlasīt tikai tās valsts lūk, no kuras tās, piemēram, neseņems cūgais importu un no citām savukārt to saņems, nu tad tas nozīmē, ka mums nav vienota vienot tirgus Eiropā. Viss, kas mums ir, ir tikai tāds, lūk, 28 ielāpiņu apkopojums vienā kopējā. Mēs vēlamies, lai Eiropas komisija rīkotos strauji un izlaimīgi. Nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu kopējais tirgus šādā veidā tiek apdraudēts, sašķelts atsevišķos gabalos. Bet tieši tā kā iepriekšējais runātājs teica, pavisam pamatot, ir atsevišķas Eiropas Savienības dalība valstis, kas jau cenšas šo situāciju risināt sev par labu, gūt no tā kaut kādu peļņu, Un jāsaka, mēs esam diezgan dusmīgi uz Eiropas komisiju un arī uz Eiropas Savienības dienvidu valstīm, kas rīkojas tā, kas tādā veidā, kas neatbilst Eiropas Savienības solidaritātes principam. Un tas paradoks šeit ir tāds, ka šīs Āfrikas cūku mēra incidenti pirmie tika konstatēti Krievijā pašā. Un šī slimība no Krievijas izplatās tālāk uz Eiropas Savienības pusi, nevis otrā virzienā. Un tie gadījumi, kas tika konstatēti polijā, tie bija divi gadījumi, kas tika konstatēti attiecībā uz meža cūkām, pat nevis lopkopībā audzētajām cūkām. Un tāpēc mums jāsaka, ir ļoti liels aizdoms, ka Krievija šos incidents vienkārši izmanto kā aizbildinājumu, lai sodītu Poliju. Lai sodītu Poliju, kas darbo un tās darbību Ukrainas krīzes kontekstā. Nu, lūk, tas viss, kas man sakāms. Tāds ir mans viedoklis. Bet, nu, tiešām tagad gribu tālāk uzdot arī jautājumus. Gribu vaicāt komisijai lūko. Vai komisija ir plānojusi jebkāda veida kompensācijas pasākums tiem lauksaimniekiem, lopkopiem, kas ir ārpus šīs aizsargātās zonas. Mums ir atsevišķi lauksaimnieki, piemēram, Polijā, kas ir aizsargātajās zonās, bet ir citi lauksaimnieki visā Polijā, kas arī cieši Un cieši tāpēc, ka cūgais cenas strauji krītas un vai komisija plāno kaut ko darīt lietas labā. Turklāt es gribētu arī no komisijas pārstāvja dzirdēt informāciju par to, vai polijas valdība ir iesniegusi pieprasījumu par šādu kompensāciju izmaksāšanu komisijai. Un vai komisija šādā gadījumā šādu pieprasījumu pieņem vai nē? Tātad pirmkārt, vai šāds pieprasījums par kompensācijām tika iesniegts visi, attiecībā uz visiem laukam, lauksaimniekiem, kas cietuši no krī, pazeminošajām cenām, un otram kārtam, vai, pol, vai komisija tādā gadījumā šim pieprasījumam piekrīt. Paldies, Vaļčakovska kungs, Elzbet Jēgle un pēc tam Brita Raimērs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos izmantot šo izdevību lai runātu par dzīvnieku labklājības stratēģiju un uh, mēra apkarošanas stratēģiju, par ko bāzēsim nākamdēļ Strasbūrā. Vēlētos uzsvērt, ka mēs, uh, mums jāizrāda solidaritāte kā Eiropas Savienībai, kā iekšē tirgus daļai ar uh, personām, kas ir iesaistītas, kas cietuši. Gribētu uzdot komisēt jautājumu, kam tās niec finansiāli atbalstu vai tikai lauksaimniekiem tikai šajā skartajā apgabalā vai arī citiem un gribētu uzsvērt, ka tas ir ļoti nopietns temats, kas skar mūs uh, katru Eiropas Savienībā vienā vai citādā formā un mums vajadzētu prasīt uh, solidaritāti. Ir atsevišķi kolēģi, kuri vēlas balsot pret grozējumiem dzīvnieku labklājības stratēģijā un uh, tiek teikt, ka katrai dalībvalstī ir jāpar sevi aizsargāt uh, šādā mēra gadījumā un vajadzētu katrai dalībvalstī pašai savu programmu. Es gribētu ieteikt atstāt šos grozījumus tekstā, lai katra dalībvalsts, lai tai patiešām būtu šāda vara sevi aizstāvēt un izvirzīt prasības. Tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti būtiski un vēlētos arī visus kolēģis lūgt, lai mēs uh, tie, kas uh, vēlašat ieviest grozījumus, tad lūdzu nedariet to, lai mēs solidāri varam tiešām īstenot mūsu atbildību. Lies paldies, lies paldies Elizabetē, tagad Britei vārds. Pa šo laiku šī problēma, tirnicības politika ar Krieviju parādās atkal un atkal. No sākuma tas bija uh, Uh, lielopu vīrusu, kas uh, radīja ļoti liels kaitējumus, kur pēkšņi Krievi aiztaisīja robežas uh, daudzām, daudziem produktiem, lielopu audzēšanā, arī gaļai, gaļas produktiem, un tā vienmēr atkal tā pati izturēšanās, kas izraisa jautājumu, uh, kā lai nošķir Eiropas Savienībā tirdzniecības politika no ārlietu politikas, kā komisija šeit rīkojas, jo tā, tās būtībā ir divas ļoti atšķirīgas jomas e, Eiropas komisijas darbībā. Tur ir divi dažādas nodaļas atbildīgas. Vai jums izdodas e, to, šos jautājumus nošķirt? Un, e, vai, vai tas tā īsti tomēr neizdodas? Paldies! Paldies! Brita! Ševadničanci. Pienauska kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ja nemaldos, tas bija apmēram pirms nedēļas, kad veterinārie dienesti un fitosanitārie dienesti no Krievijas vērsās pie Eiropas komisijas ar uh, lūgumu nosūtīt viņiem augu sarakstu no visām uh, dalībvalstīm. valstīm tātad ar uh, sarakstu ar valstīm, kuras iepērk uh, no Lietuvas un Polijas uh, cūgaļu un to pārstrādā. Uh, šis saraksts viņiem uh, uh bija vajadzīgs, lai uzzinātu, kur tad tiek apstrādāt šī uh, gaļa. Un es gribēju pajautāt komisijai, ko jūs darīsiet? Es zinu, ka Eiropas komisija iesniegs sūdzību PTO šajā sakarā, bet kā tad ar Krieviju? Ja Eiropas komisija izpildīs Krievijas lūgumu, tas nozīmētu, ka Krievija ir sasniegusi savu politisko mērķi un sāks uh, sist ķīli starp dalībvalstīm, sāks šķelt dalībvalsts, un mēs to nedrīkstam pieļaut, jo tādējādi tiek uh, pārkāpta Eiropas Savienības principi. Runājot par Āfrikas cūku mērķi, tas jau šodien tika minēts, ka Šis te PTO kodeks nosaka, ka šīs slimības inkubācijas periods ir 15 dienas. Tātad, ja netiek atklāti jauni gadījumi Lietuvā vai Polijā, tas nozīmē, ka vīrus neizplatās visā Eiropas Savienības teritorijā. Pavisam nesen vēl Krievija uh, ievēroja standartus, un to apliecina 12. martā vēstule, proti, ka vēl ļāva ievest, uh, importēt uh, pārstrādātus gaļas produktus no šīs ierobežotās zonas. Tātad mans jautājums ir, ko Eiropas komisija darīs uh, attiecībā uz šo Krievu lūgumu, un uh, jautājumu par kompensācijām jau tika uzdot. Paldies! Grazie, Kalinowski, Albert Des. Paldies, Kalinovska kungs, un tagad Alberts Des, un tad uh, nākamie runātāji. Paldies, priekšādātāji, paldies, Paulo. Es arī uzskatu, ka mums šeit vajadzētu ņemt vērā, ka mums Eiropā vajadzētu saglabāt solidaritāti. Bet es no piena sektora ziņu, ka sankcijas daļai ir tāds patvarīgas. Vācija atšķirība no daudzām citām valstīm ir federāla valsts ar 16 pavalstīm. Un kolēģis Sekerski, mēs jau Vācijā esam piedzīvojuši, ka dažas eh, federālās zemes eh, attiecībos piena produktiem eh, tur tika uzlikts embargo un citām atkal nē, un Krievijas puse ir attiekusies iepirkt piena produktus. Uh, no ražotnēm, kas saistībā ar Eiropas certifikātiem ir pašās labākais vietās, tur viss ir ļoti labi. Man ir Eiropas komisija cits jautājums. Mēs nezinām, kāda ir situācija Ukrainā, kāda tā turpinās būt. Ja Krievija turpinās eh, papildus militārus pasākumus, tad eh, Eiropas Savienībai un rietumi draud ar papildus boikot pasākumiem. Mans jautājums komisijai, vai ir izstrādāta stratēģija? ja no Eiropas puses eh, tiks boikotēta Krievija un eh, ja nebūs vairs importu uz Krieviju. Man interesē, ja šādas pārdomas ir, šādas idejas, vai ir šādi plāni, kā tad Eiropas iedvaros Eiropā lauksaimnieki varēs uh, tik galā šo situāciju, šāds boikots būs no Eiropas pusē. Paldies! Grazie, Albert. Paldies, Albert. E, Nākamais runāts. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir e, līdzīgs par solidaritāti. Vai komisija ir kādi dati par e, eksportu uz Krieviju, runājot par cūgaļu un arī par pārstādātu cūgaļu? Vai ir vēl kādas citas valstis bez Polijas un Lietuvas, kuras eh, joprojām eksportē uz Krieviju, vai šis embargo attiec uz visu Eiropas Savienību? Un vēl, komisijas pārstāvkungs, vai jūs novērojat to, kas notiek Krievijas federācijas ietvaros, eh, tātad teritorijā runājot par uh, uzglabāto gaļu Krievijā, kas jau ir Krievijā, vai Krievijas uh, uh, gaļas krājumi samazinās, un ja tas tā ir, tad ko Krievija dara, lai tos atjaunot, un no kurienes tad viņi iepērk gaļu? Paldies! Eh, tagad Peters Jārs. Tādēļ, ka mēs zinām, ka Krievija šādos gadījumos, protams, dzīvnieku labturību šeit piemin un uh, tirzniecības nosacījumu lielākoties arī šeit politiski apsvērumi tik piesaukti. Un uh, Krievija, manuprāt, ir samērā tāds spontāns uh, partneris, uz ko tā īsti paļauties nevar. Mans jautājums komisijai, kā notiek uh, sarunas ar Krieviju? Kā mēs ar Krieviju šeit īstenojam mūsu kopīgo iekšējo tirgu un ko komisija zina par to, ka dažas dalību valstis, tā kā aizslēpušana no citām, grib izmantot eh, šo situāciju, lai gūtu tikai sev labumus, ir princips skaudu un valdi, un Krievija droši vien eh, šajā ziņā ir samērā liels eksperts. Gribētu uzdot vēl komisijai jautājumu. Ja komisija uz to varēs atbildēt ar jā, vai tā ir arī norādes, ka uh, dažādas dalībvalstis, vairākas dalībvalstis vēlas šeit eh, īstenot savu atsevišķu nostāju. Kā komisija rīkos vēl sarunas ar šiem dalībvalstīm, jo citādi jau jāsaka, ka nākamā krīze noteikti būs un nākamais mērs atkal būs un eh, ārpolitikas eh, apsvērumi, tad šeit būs valdošie, ja mēs neaizstāvēsim mūsu kopīgo iekšējo tirgu. Protams, tieši gluži atklāti ir arī pamatotas intereses, kas šajā gadījumā var būt, bet tam visam ir jābūt uh, līdzsvarotam un pamatotam. Gluži vienkārši. Labi, paldies. Paldies Pēterim. Un tagad došu vārdu direktoram Vladislavam Miko, lai viņš atbildētu uz atsevišķiem jautājumiem. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Es centīšos uh, izgaismot situāciju un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Pirmkārt, man jāsaka, ka komisija ir uh, visu laiku uzturējusi ciešus kontaktus ar Krievijas pusi, jau no paša sākuma un pat pirms tam mēs jau paredzējām šādu situāciju, jo, kā tas tikko tika aprakstīts, tad Āfrikas cūku mēra uh, um, izplatība sākās pirms vairākiem gadiem uh, Grūzijā un uh, izplatījās pa visu Krievijas teritoriju, pirms tā sasniedza Eiropas Savienības teritoriju, un mēs uzstājām, lai Krievijas federācijas teritorijā un Baltkrievijā tiktu veikti pasākumi. Mēs pat piedāvājām finanšu un ekspertu atbalstu, veicot šos pasākumus, lai novērstu situācijas izplatību. Diemžēl man jāsaka, ka atbildībie partneri no Krievijas un Baltkrievijas puses uh, nespēja apturēt Āfrikas uh, cūku mēru izplatību Un, eh, lai vienkārši ilustrētu atšķirības starp situāciju Eiropā un eh, manas minētajās valstīs, mums ir pierādījumi par vairāk kā tūkstots uh, gadījumiem, Āfrikas cūkmēra gadījumiem pēdējos gados Krievijā un Baltkrievijā salīdzinot ar šiem te četriem gadījumiem, kas tika konstatēti meža kuļiem Lietuvā un janvārī un Polijā februārī. Mēs ļoti intensīvi uzturam kontaktus tehnisko ekspertu līmenī un arī visos citos līmeņos, eh, pat eh, līdz pat eh, ministra un komisāra līmenim. Un, diemžēl, man jāsaka, ka pieeja, kā tā tika šeit aprakstīta no Krievijas puses, nebija ļoti konstruktīva. Protams, mēs apzināmies, kādas ir eksporta intereses, kas šeit ir liktas uz spēles. Uh, un mēs veicam nepieciešamos pasākumus. Kā jūs zināt, Krievija ir iestājusies Pasaules tirzniecības organizācijā un apņēmusies ievērot starptautiskos standartus un tādējādi būt par uzticamu tirzniecības partneri, bet tagad mēs konstatējam, ka viņi rīkojas neproporcionāli, jo nav nekāda pamatojuma šiem veiktiem pasākumiem. Par ko mēs runājam, to Krievija nedeklarē kā konkrētu uh, embargo vai aizliegumu. Viņi runā ļoti konkrēti, specifiski. Viņi tātad uh, nerunā par aizliegumu, bet viņi runā par problēmām ar certifikātiem, kas uh, nav pieņemami viņiem, un tāpēc viņi nevar pieņemt nekādas piegādas, jo certifikāti nav kārtībā. Bet reakcijā. Protams, jā, un tas tika minēts, ka mēs, protams, nekavējoties reaģējām. Uh, um, mēģinot to reģionalizēt, kā mēs to darām saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem un pieņemtiem mehānismiem, un mēs piedāvājām grozīt certifikātus, mainīt certifikātus, kurus nepieņēma Krievijas puses, un viņi vairāk kārt lūdza papildus informāciju, tehnikas paskaidrojums un tā tālāk, un visādas diskusijas. Uh, Un, protams, mēs sniedzam visu informāciju, kuru mēs uz atbilstoši šai lietai, un tagad es varu atbildēt uz jautājumu, ka uh, dažkārt uh, mums tiek uzdoti jautājumi, kas varētu kropļot Eiropas iekšējo tirgu un kas nekādi nav saistīti ar uh, konkrēto situāciju, un šajā gadījumā ar Āfrikas cūkumēri, un šo informāciju mēs, protams, nenosūtām Krievijas partneriem, jo tās mums nešķiet, tā mums nešķiet piemērot atbilstošai situācijai runājot par eh, jautājumu, kas ir saistīts ar to, kāpēc eh, ir šīs lietas. Es gribētu teikt, ka eh, šis te meža koils droši vien uh, Eh, ir ienācis Eiropas Savienības teritorijā no Baltkrievijas, eh, tieši tāpēc, ka eh, pierobežu zonā tika izvērstas plašas meža koļu medības, un tie, kas no jums ir mednieki un zin, kā uzvedas meža koļi, viņi zin, ka viņi vienkārši bēg no šīs teritorijas, kur viņus medī, un aiziet vienkārši uz citu mierīgāku teritoriju. Tātad viņi tā tiek izspiest no Baltkrievijas, un Krievijas partnera uzstāja, ka mēs uh, tādu pašu metodoloģiju lietojam mūsu pusē, un, protams, mums ir uh, nopietnas diskusijas ar zinātniskajiem partneriem no Eiropas, kā to risināt, bet, kā jau es minēju, kopš šiem gadījumiem nav konstatēti citi gadījumi, un uh, uh, Eiropā tiek izmantota standarta pieeja, kas tiek izmantot šādu uh, izplatību gadījumā Eiropā, un tā darbojas. Tā kā visu laiku no Krievijas puses tiek uh, atteikts eh, pārskatīt šo aizliegumu un eh, tiek spērti citi papildus soļi, ko ir ļoti grūti izprast. Piemēram, šodien mums tika teikts, ka papildus pastāvošiem pasākumiem Krievija um, arī pārtrauks cūkas, cūgaļas transportu caur polijas teritoriju, bet tā kā nav importa, tad kā var būt uh, Eh, polijas teritorijā vispār transports, ka ir ļoti grūti saprast, ko šis paziņojums patiesībā nozīmē, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka viņi um, sniedz šos paziņojumus droši vien politiski motivēti, un tas neatbilst situācijai. Tāpēc mēs uh, esam izmantojuši arī diplomātiskus līdzekļus un izlēmām vērsties uh, eh, PTO strīdu risināšanas mehānismā ar lūgumu uzsākt konsultācijas. Tas ir pirmais solis, un tas ir tāds kā agrīnais brīdinājums, kas šodien tika nosūtīts Krievijas partneriem, un oficiāls paziņojums sekos rīt. Jā, protams, mēs arī vērtējām, kāda ir ietekme uz mūsu tirgu, un grib apliecināt Eiropas ražotājus, ka viņu intereses mēs arī aizstāvēsim arī turpmāk, arī ar citiem tirzniecības eh, partneriem, jo tas, protams, ietekmē situāciju ar citajām, citām trešajām valstīm. Bija jautājums, vai mēs eh, prasīsim kompensācijas ražotājiem. Pirmkārt, es gribētu informēt jūs par finansējumu, kas ir uh, novirzīts situācijas risināšanai Pagājuši gadu tie bija 2,5 miljonu eiro līdzfinansējums eh, Polijai, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, un šogad tas ir 1 miljons vairāk, un tas ir, eh, lai sektu izmaksas eh, uzraudzībai, laboratoriju testiem, dezinfekcijai um, un dažādiem prefe, preventīviem pasākumiem, piemēram, um, izkaujot riska dzīvniekus. Tas ir vienkārši attiecībā uz šo izplatību pašu, uz šo uzliesmojumu. Tas ir par, tātad um, esmu saņēmis arī agrī ģenerāla direktorāta kolēģu uh, informāciju, kas jau ir snieguši ārkārtas uh, atbalsta pasākums Polijai. Tie ir 35,7 uh, eiro uz 100 kg um, kaut ķermeņa svāra. Šie pasākumi tiks piemēroti retroaktīvi kopš 26. Eh, februāra šajā, šajā gadā. Un tas attiec uz cūkām, kas bija ierobežotajās zonās. Līdzīgi pasākumi tagad tiek apspriest arī attiecībā uz Lietuvu. Es dzirdēju, ka eh, kopējais apjoms, kas vēl tiek apspriests, eh, Um, bet mēs varam sagaidīt līdzīgas kompensācijas, kas tiks sniegtas Lietuvas ražotājiem. Tagad runājot par uh, to, vai mēs diskutējam ar dalību valstīm un par visu šo te solidaritātes jautājumu, uh, apliecinu, ka Eh, komisija ļoti labi apzinās, kāds ir risks šādiem divpusējiem kontaktiem ar Krievijas eh, federāciju. Mēs regulāri tiekamies ar dalību valstu pārstāvjiem informējam viņus par progresu e, sarunās ar Krievijas pusi un arī kā, kā virzās šī lieta PTO uz priekšu, bet, protams, nekādām divpusējām e, darbībām nevajadzētu notikt. No mūsu pieredzes mēs uzskatām, ka pat, ja tas ir kārdinoši dažām dalību valstīm izmantot iespēju e, to darīt, tad ilgtermiņā tas uh, Uh, graus Eiropas Savienības uh, vienotību, vienotības pieeju, bet uh, arī visu Eiropas Savienību kopumā. Un, un galvenais, ka tas neko neatrisināt. Man jums jāsaka, ka pagājuši nedēļ es biju Kaunjā, Lietuvā, un Lietuvas un Polijas pārstāvi man jautāja par divpusējiem kontaktiem Uh, un uh, viņa teica, ka ja būs divpusēji līgumi, tad Krievi atrisinās šo situāciju, bet uh, situācija Lietuvā un Polijā ir iemesls, kāpēc tiek bloķēta visa Eiropa, tāpēc tas ir pilnīgi neloģisks priekšlikums, un tāpēc es uzskatu, ka tas ir uh, politisks mēģinājums graut Eiropas Savienības vienotību un tāpēc tiešām augstu novērtēju to, ko eh, deputāts šeit teica, ka eh, nevajadzētu šādas eh, bilaterālas vienošanās slēgt. Un šī būs pirmā lieta arī PTO slīdu risināšanas mehānismā, ko iesniegsim, un es ceru, ka saprātīgā laikā risinājums tiks rasts. Tagad par to, kas notiks, ja politiskā situācija attīstīsies tālāk Ukrainā, saistībā ar Ukrainu. Man tagad ir ļoti grūti prognozēt, cik lielā mērā šīs lietas būs saistītas. Mēs uh, katrā ziņā izmantosim visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai uh, risinātu šos tirzniecības aizliegumus, un ja būs tālāk attīstība, mēs, protams, jūs informāsim. Lielas paldies! Bene, ringraziamo il direttore. Jā, paldies direktoram Vadislavam Mikolam no Sanko ģenerāla direktorāta. Domāju, ka uz visiem jautājumiem tiks sniegt atbilde. Un tagad došu vārdu vicepriekšsēdām Sikerskī. Vaļško kungam. Paldies! Jā, gribu uzdot jums papildus jautājumu. Es jautāju par šīm kompensācijām lauksemniekiem ārpus šīm ierobežotajām apdraudētiem zonām. Vai par to vispār tiek lēmts, par to tiek runāts? Jo, nu, lauksaimnieki zaudē ļoti daudz ko, tāpēc, ka krīt cūgaļas cena, vai komisija kaut ko darīs lietas labā. Un tad vēl arī, lūk, gribēju zināt, vai polijas valdība iesniegus pieprasījumu par kompensācijām. Uh, thank you for. Paldies par šo papildus jautājumu. Jautājums par kompensācijām lauksaimniekiem ārpus skartajām teritorijām vēl nav izlēmts un diskusijas turpinās par to, cik lielā mērā būtu iespējams piedāvāt arī citiem lauksaimniekiem finansiālu atbalstu. Un tāpēc nevar jums jāsaka neko pateikt šeit. Lēmums nav pieņemts, nu vismaz es neesmu informēts par nekādu lēmumu, kas būtu pieņemts uh, agri ģenerāldirektorātā. Un otrs jautājums, kas bija jūsu otrs jautājums? Otrs jautājums? Ha? Ah, Jā, vai Polija ir pieprasījusi kompensācijas? Nē, nās, cik man zināms, oficiāli šādu pieprasījumu nav bijis, bet es zinu, ka konsultācija process turpinās. Un es zinu, ka Polijas ministrija vaicāja jau par iespējām saņemt kompensāciju un tā tālāk, un tāpēc šīs diskusijas turpinās. Bene, grazie. Adesso le parole conclusive al viceprezidente. Labi, paldies. Nu tad galavārds vicepriekšādātājiem Sikerskī kungam. Paldies! Pavisam īsi izteikšos. Gribu pateikties komisijai par šīm atbildēm. Nu, domāju, ka līdz ar to, lūk, mums ir jāizdara kaut kādi secinājumi no šīs situācijas un jādomā arī par to, ko mēs darīsim, ja situācija atkārtotos Jo, kā mēs zinām, šāda scenārija iespējami ir, un mums ir jādomā par ko, ko darīt tādā gadījumā, visaugstākajā līmenī. Domāju, tas ir svarīgi. Mūsu rīcībā ir virkne procedūru, virkne mēru un pasākumu, kas ļauj palīdzēt lauksaimniekiem. Un tas mums arī jādara, Jo, ja mēs saskarsimies ar šādu ļoti nopietnu, sarežģītu situāciju kā šī, tad gal galā kas tad beigās būs tas, kas cietīs visvairāk, tie būs tieši lauksaimnieki. Viņiem nāksies maksāt par visiem šiem strīdiņiem. Mūsu lauksaimnieki būs tie, kas zaudēs šai cīniņā. Un tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešams, nu, sagatavot tādu, kā zinām, politiku, kuras mērķis būtu palīdzēt mūsu lauksemniekiem, tā lai viņi nezaudē savus iztikas avotus, savu uh, dzīvi, jo, nu, tāpēc, ka, lūk, ir kritušās cūgais cenas. Turklāt atzīmēšu, ka cūgais cenas ir kritušās ne tikai Polijā vai Lietuvā, bet visā Eiropas Savienībā varbūt atšķirīgā līmenī, bet šīs cenas ir kritušās. Un mums ir jābūt gataviem tādam brīdim, kad, nu, lūk, līdzīgi veidi scenāriji atkārtotos. Mūsu pieredze liecina, ka šis e, cūks turklāt var pār, pārvietoties arī uz, austrumie, uz rietumiem, un, un mums ir jābūt gataviem šādai situācijai. Labi, paldies, turpina priekšādātājs. Nu labi, tad varam uzskatīt, ka šo darbu kārtības jautājumu esam noslēguši. Es gribētu pateikties Mm, Digi Sanko priekšādātājiem un Miko kungam par to, ka viņš bija šeit un atbildēs mūsu jautājumiem. Un ņemot vērā, ka mēs, nu, gandrīz jau esam pietuvojušies um, pulkstens atzīmē 5.30, nu, tad varbūt varam um, pārskatu par Agrikom delegācijas vizīti Bavārijā no 28. līdz 24. 26. martam, um, nu, tā ļoti ātri apskatīt. Jāsaka, bijām ļoti priecīgi dzirdēt. Uh, informāciju no delegācijas puses. Pirmkārt, kārtām gribu teikt paldies koordinātoram Albertam Desam par šīs ārkārtīgi interesantās programmas noorganizēšanu. Mēs tiešām guvām ieskatu ļoti daudzās šī reģiona attīst, lauksaimniecības attīstības niansēs. Nu, lūk, piemēram, piena, apiņu ražošana, tāpat arī bioenerģijas ražošana. Delegācijā piedalījās Nikolson kungs, Dorfman kungs, mm, Eilvarda kungs Tāpat viņa pārstāvēja mūsu komiteju šīs delegācijas vizītē. Viņi apmeklējuma laikā tikās ar Bavārijas lauksaimniecības ministru Helmutu Brunneru, un tāpēc došu Albertam Desam pavisam īsi vārdu, lai viņš tad īsi pastāstītu mums kopsavilkumā par to, kas šajā apmeklējumā notika, un uh, kāda bija iespēja lūk šai periodā no 28. līdz 28. martam. Un tad, kad mēs šo ceturto darba kārtības jautājumu būsim izskatījuši, tūlīt pat pāriesim pie piektā darba kārtības jautājuma, kas, lūk, kā jūs zinat, ir informācijas un veicināšanas pasākuma attiecībā lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgu un trešās valstīs, kas ir Herans Garsīs ir mm, ziņojums. Albert, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos teikt uzreiz paldies par to, ka šīs pēdējā delegācijas vizīte šajā sasaukumā notika uz Bavāriju. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās no politiskajām grupām un komitejas darbiniekiem paldies un arī tūkiem paldies. pavisam daži skaitļi par eh, Bavārijas brīvvalsti. Es nezinu priekšsēdētāji, kādēļ te tāds satraukums valda. Dite con silenzio, per favore. Jā. Lūdzu, ievērot klusumu. Pāris eh, skaitļi par Bavārijas brīvvalsti. Tā ir lielākā federālā zeme Vācijā, vairāk nekā 3 miljonu hektāri, 12,5 miljonu iedzīvotāju Bavārijā. 1,8 miljoni hektāri ir lauksamības apstrādājumās zemes, 1 miljons zaļās platības hektāri, 1,9 miljoni hektāri meži. Īsi par pašu vizīti. Pirmajā dienā, manuprāt, tas bija ļoti interesanti, kā mēs tajā apvidu, no kur es pats esmu. Mēs to apmeklējām un uh, apmeklējām lauksaimniecības eh, mašīnu kooperatīvu, kur kopā ir eh, lauksaimnieki, kas apmainās ar šo tehniku, un Melhausenē ir eh, reģionāla rapša pārstrādes uzņēmums. Un interesants tajā visā ir, ka rapši, kas tiek audzēti reģionāļi, tie tiek izspiesti, četras tonas rapši tiek novākti, uh, 4,5 tonnas ir uh, iegūti tad ļoti vērtīgas uh, uh, um, obātuma vielas, un uh, tas tika izmantos lauksamniecībā kā dzīvnieku pārtika, un 1,6 tonnas uh, eļļa. Bavārijas brīvā šajā reģionā atbalsta pilotprojektu 200 traktori tiek pārveidot tādā veidā, kas tehniski ļoti vienkārši uh, proti, ka ar tiem var eh, apstrādāt rapšu laukus, un mēs varējām apskatīties un arī pabraukāt šiem traktoriem. Tur nevajag izmantot biodīzeli, tur var izmantot tad tīru rapšēļu. Tas bija tiešām ļoti interesanti, ka uz vietas lauksaimnieki izmanto paši sevu saražot enerģiju. Mēs eh, aizbraucām arī uz kartupeļu uzņēmumu, 74 lauksaimnieki apstrādā kartupeļus, pārstrādā produktos, ko var tieši pārdot tirgū. Arī piena pārstrādes uzņēmumu 80 piena govis, ko apsainako viena ģimene. Šai ģimenei ir piecas meitas, visas studē. Un eh, visas piecas eh, pastāstīja, ka brīvajā laikā palīdz strādāt saimniecībā. Un eh, šai, šiem uzņēmumiem nav pašiem savu tehniku, viņi to iznomā no eh, uzņēmuma kopīga. Un arī firma Bayerland, tur ir tāds kooperatīvs eh, piena rūpniecības sektora apmēram 50% no piena tiek pārstrādāti šādos kooperatīvos, apmēram 50% pārstrādā privātas firmas pienu. Nākamajā dienā mēs augšbavārijā apmeklējām uzņēmumu, ko vada trīs jauni zemnieki, trīs brāļi, 200 hektāri. Viņi izmanto, lai ražot biogāzi un uh, lielās siltumnīcās audzē gurķus, tomātus, biotomātus, biogurķus. Un uh, viņiem, protams, ļoti labi nodrošināts noiets, jo netālu ir Minhene. Uh, Mēs arī Vācijas apiņu audzētāju asociācijā bija un uh, teicām sirsnīgi paldies. Viņa mums teica paldies, proti par to, ka šīs asociācijas varēs uh, saņemt arī nacionālo finansiālo atbalstu. Un tā bija tāda ļoti interesanta izmēģinājuma stacija, kur ir jauna apiņu šķirnes, tiek audzētas, kas ir vairāk rezistentas pret slimībām bet tur netiek izmantota gēna tehnoloģija. Tā ir parasta tradicionāla augu audzēšanas metode. Tad mēs vēl bijām lejas Bavārijā alus darītavā, un mēs varējām baudīt Bavārijas alu. Un uh, piekdien mēs vēl bijām arī Bavārijas Lantāgā, tur bija kolēģi no dažādām frakcijām Bavārijas Lantāgā bija ļoti interesantas diskusijas. Turklāt vēl bija klāt arī Bavārijas lauksaimniecības ministrs. Un satikām ne, arī Gerhārdu Kābinder, kurš arī tur dzīvo, un viņš atnāca pie mums un priecājās, ka grupa ir atkal sanākus kopā. Tas bija tāds īsts pārskats par delegācijas vizīti. Vēlreiz sirsnieks paldies visiem, kas uzklausīja par to, un kas palīdzēja arī organizēt šo ceļojumu, šo vizīti. Paldies, paldies, Abert, par šo ziņojumu. Mēs uh, guvām pārskatu par šo vizīti. To visu var izlasīt arī rakstiski, tas jums ir izdalīts. Tagad, uh, cienējamās kolēģis un kolēģi, lūdzu, tagad uh, pievēršat uzmanību Mūsu darbkārtības piektajiem punktam informācijas veicināšanas pasākumu attiecībā uz lauksmēnesīs produktiem iekšējā tirgu un trešajās valstīs. Tagad vārds. Priekšsādātājs izmantošu tagad iespēju pirmkārt uh, izmantot iespēju jums pateikties par jūsu darbu pēdējo piecu gadu laikā. Uh, dodot man laiku, pat zinot, ka es paudīšu atšķirīgu viedokli no komitejas. Es patiesībā gribu iepazīstināt eh, kādu eh, lauksaimnieci ar šo komiteju līdz bakla. Jūs pamanīsiet, ka viņai ir roku deformācija, un tas bija tāpēc, ka eh, viņa smāte lietoja kādas zāles grūtniecības laikā, un Līza ir viena no upuriem, kam ir ne tikai, uh, ne tikai nav roku, bet nav arī kāju, un kaut gan ir izmaksāts kompensācijas gadu laikā, parādās jauna problēma. Šis te, šie te upuri kļūst vecāki, un viņi noveco ātrāk nekā citi viņu vecuma cilvēki. Viņiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts, īsi sakot, viņiem ir vajadzīgs vairāk naudas. Uh, uh, Silitamīda ražotāja Uh, Vācijā uh, saucās Grinensola, un viņi nav izdarījuši to, kas viņiem ir jādara. Viņi uzskata, ka viņi ir izdarījuši visu, kas ir jādara. Tātad es uh, domāju, ka Vācijas valdībai un ražotājiem vajadzētu uzņemties vairāk atbildības. 30 centus gadā no katra nodokļu maksātāja Vācijā tas atrisinātu problēmas. Uh, tiem uh, cietušiem, kas ir apvienotajā karalistē, ja būtu 50 centi, tad visā Eiropas Savienībā ir deklarācija. Uh, es aicinu kolēģis to parakstīt. Uh, pēc uh, balsojuma būs uh, um, um, pieņemšana un uh, līdz tad uh, apstaigās jūs un informēs, uh, tad izdalīs jums dokumentus. Grazie, grazie, kolēga Agņū. Jā, paldies kolēģim Agņū. Mēs pieņemsim to zināšanā un paldies uh, par šo informāciju. Tagad cienījamās kolēģis un kolēģi par piekto punktu darba kārtībā. Tad informācija un veicināšanas pasākumu attiecībā uz produktiem iekšējā tirgu un trešajās valstīs. Kā jūs zināt, bija divi trialogi, un mūsu sarunu vešanas komanda arī devās uh, uz padomi un ar komisiju kopā varēja panākt vienošanos par šo jautājumu. Tad pirms balsošanas par šo tekstu vēlos dot vārdu Esterē Henasai Garsijai, kas runās par svarīgākajiem punktiem šajā vienošanās procesā. Un vēlētos atgādināt, ka būs balsojums un būs elektronisks balsojums par šo jautājumu. Visas, viss, kas pārstāv, ir jāpiesakās sekretariātā un lūdzu rīkoties piesardzīgi eh, balsojot. Tagad vārds Esterē. Jā, liels paldies! priekšsēdētāji. Pēc sarežģītiem sarunām eh, parlaments, eh, padomu un komisija man par lielu prieku varēja vienoties par eh, pamat dokumentu. Mēs esam ņēmuši vērā vissvarīgākos datus, ko ir prasījuši deputāti. Bija arī balsojums jau lauksimsies komitejā, mēs varējām arī aizstāvēt mūsu nostāju un mē, tiek atbalstīti visi punkti, kurus eh, pieprasīja politiskā grupa. Politiskā grupa bija arī klāta eh, sarunās uh, trialogā, un es par lielu prieku varu teikt, ka viena no līdzdalīgajām politiskajām grupām neizteicās pret vienošanos. Tātad mēs varēsim tagad uzreiz turpināt darbu ar balsojumu. Labi. Cienējamas kolēģis un kolēģi. Ir viens grūzi. Pieprasījums elektronisku balsot, es labprāt zinā, uzzinātu. Nē. Nā, tā nekāda pieprasījuma nav. Mēs varam sākt balsošanu. Ar, ar, ceļot rokas. Šis jāmīnteis. Personāls balsojums. Nē, tomēr nē. Tomēr elektroniski. Kurš ir par vienošanos? Elektroniski balsojam. credo che ci siano problemi. Sì, chiudiamo. Un momento che dobbiamo verificare. Jā, pagaidiet, lūdzu, mēs vēl gribam to pārbaudīt. Jā, viss darbos labi. Tagad beidzam balsot. È accolto, per cui... Tātad, ar lielu vairākumu tātad mēs varēsim pabeigt šīs sarunas un to tātad nodot to tālāk plenārsēdē. Sirdnieks paldies visiem, kas piedalījās šajā sarunās. José Bové ha chiesto la parola, prego. José? Eh, es nez, man liekas, ka šis balsojums par produktu veicināšanas pasākumiem iekšējā tirgu un trešās valstīs ir eh, nu, tāds balsojums, ar kuru šī komiteja uh, Un deputāti, nu, kurus esībā vajadzētu sarakstāt, sarakstīt vēstuli, vai sakot, ka, lūk, mēs tomēr turpināsim aizsargāt mūsu šos eh, izcelsmes principus, un starptautisku sarunu ietvaros uz šiem principiem uzstāsim un no tiem neatteiksimies. Gribētu, lai mūsu komitejas sekretariāts eh, tā rīkojas, mums gal galā ir jā, jāpauž savu nostāju, ka mēs savus produktus un preces aizsargāsim, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Prego, Albert, ha chiesto la parola. Prego. Jā, Alberts ir pieteicies runāt. Alberts Des. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos atsaukties uz to, ko teica Bavē, bet, cienījamies kolēģi, mēs varētu šeit eh, norādīt uz Eiropas parlamenta lēmumu. Kā es zinu, tu, tu atbalstīji. 2010. gadā Eiropas parlamentā mēs pieņēmām lēmumu, nu, pēc būtības tika teikts, eh, ka lauksamniecības importi var tikt pie atļaut tikai tad, ja tiek uh, īstenot mūsu Eiropas standārti patērētāju aizsardzībai, dzīvnieku labturībai, vidas uh, standārti, sociālajie minimālie standārti. 43,5 balsis šis lēmums saņēma pašnāju balsojumu. Mums vajadzētu norādīt uz šo lēmumu. Tas būtu ļoti spēcīgs mandāts, ko varētu šeit paust vēstulē. Paldies, Večakovs kungs. Chciałem tylko powiedzieć, panie przewodniczący, że głosowałem za raportem, za raportem pani Herans, ale... Jā, es nobalsoju par Ferences Garcijas ziņojumu, bet jāsaka, man balsošanas iekārta nedarbojās. Es tikai gribēju teikt, ka atbalstīšu šo ziņojumu. Grazie per la precizazione. Paldies par šo precizējumu. Cienams kolēģis un kolēģi. Tagad sestais punkts. Komisijas deleģēta regula, ko papildina Eiropas parlamenta padomas regula 1307-2016 gads, ar ko izveido noteikums par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurš veids saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta schēmām un ar kuru groz minētās regulas X pielikumu. Desmit pielikumu. Kolēģis un kolēģi, mēs balsosim par eh, rezolūciju tātad, kas iesaka norādīt komisijas priekšlikumu saistībā ar tiešajiem maksājumiem. Grozījumi tos iesniedz paudziskās grupas un atsevišķi deputāti. Pirms mēs sāksim balsošanu, gribētu jums atgādināt, ka saskaņā 87. pantu rezolūcija tur ir uh, arī pamatoti parlamenta iebildumi. Tas nozīmē, lai mēs balsotu par rezolūciju, mums, mums jāpieņem viens apsvērums, ja tas tā nebūs, ja nebūs pieņemts apsvērums, tad rezolūcija faktiski atkrīt. Vai tas viss ir labi saprotams? Līdz ar to mēs uh, elektroniski balsosim. Tātad. Allora, recital. Labi. Sāksim. A apsvērums. Par. Lūdzu, paceliet rokas. Pret. Atturas. Es izskatījos, ka noraidīts. Jā, noraidīts. B apsvērums. Par. Lūdzu, pats redz roku. Pret. Atturas. Izskatās, ka noraidīts. C apsvērums. Par. Pret. Pret atturas, noraidīts. D apsvērums par, pret, atturas, noraidīts. E apsvērums par, pret, atturas, noraidīts. F apsvērums par pret atturas noraidīts. G apsvērums par pret atturas noraidīts. H apsvērums par pret H apsvērums vēlreiz par pret atturas norādīts. I apsvērums par pret atturas norādīts. J apsvērums par pret atturas norādīts. Kā apsvērums par pret atturas norādīts. L apsvērums par pret atturas norādīts. M apsvērums par pret atturas norādīts atturas norādīts. N apsvērums par pret atturas norādīts. O apsvērums par pret atturas norādīts. P apsvērums par pret atturas norādīts. Apsvērums Q par pret atturas noredīts. Apsvērums R par pret attur, atvarot par pret atturas noredīts. S apsvērums par pret atturas noredīts. T apsvērums par pret atturas atturas norādīts. U apsvērums par pret atturas norādīts. V apsvērums par pret atturas norādīts. Un noslēgumā tā kā nebija pietiekams balsu skaits, mēs, mums nebūs balsojuma par eh, deleģētiem tiesību aktiem plenārsēdē. Par šo daļu. Turpinām ar septīto punktu. darba kārtībā komisijas delegētā regula, ar ko papildina Eiros parlamentu un parla padomas regulu attiecību uz ingredētu administrācijas un kontrolas sistēmu, maksājumu attiekšanas vai atsaukšanās nosacījumiem un administratīviem sodiem, kas piemēram tiešām maksājumu, lauku attīstības atbalstu un sastarpējas atbi atbilstības kontekstā. Rīkosimies tieši tāpat kā pagājušajā reizē. Mēs balsosim personāli, balsosim par visiem apsvērumiem. Arī šeit, ja nebūs vairākuma par apsvērumiem, kurš par A pret atturas noraidīts. B apsvērums par pret atturas noraidīts. C apsvērums par pret atturas noraidīts. D apsvērums par pret atturas noraidīts norētīts. E apsvērums par pret atturas norēdīts. F apsvērums par pret atturas norēdīts. G apsvērums par pret atturas norēdīts. H apsvērums par apsvērums H par pret pret atturas norādīts. I apsvērums par pret atturas norādīts. J apsvērums par pret atturas pārbaudīsim. Kuru apsvērumu lūdzu gribat pārbaudīt? Kontrolējam I apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Personāls balsojums tālāk. J par pret atturas norādīts. Kā apsvērums par pret atturas norādīts. Un arī šajā gadījumā atkrīt tas viss. Tālāk mēs varam turpināt ar astoto punktu darba kārtībā komisijas deleģēta regula, ar ko papildina Eiropas parlamenta padomas regula 1306-2013 attiecībos maksājuma aģentūrām un citām iestādēm finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un eiro izmantošanu. Arī šeit personālais balsojums. Sāksim Balsojumu par apsvērumiem. Sekretariāts iesaka, ka mēs varētu balsot blokā. Balsosim blokā. Kurš pār, lūdzu, paceliet roku. Tātad, kurš pār rezolūciju, Pur, pār apsvērumiem. Jā, es akceptēju bloku balsojumu. Balsosim par katru par sevi. Apsvērums par. Pret. Noraidīts. B. Apsvērums A. Pret atturas noraidīts C apsvērums par pret atturas noraidīts D apsvērums par pret atturas noraidīts E apsvērums par pret atturas noraidīts. Jā, mēs mēģinājām balsot blokā, bet mums nekas nesanāca, tad vienkārši varam turpināt. Devītais punkts darba kārtībā. Komisija deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas parlamenta un parlamentas regula 1306 2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem. Arī šeit balsosim par atsevišķiem apsvērumiem. A, kurš par, pret, atturas, noraidīts. B, par, pret pret atturas noraidīts. C par pret atturas noraidīts. D par pret atturas noraidīts. E par pret atturas noraidīts. Arī šeit nav vairākuma, līdz ar to nebūs vēl Tālāk balsojam par to. Tā ir desmitais punkts darba kārtībā. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas parlamenta un padomas regulu numur 1305-2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksimības fonda lauku attīstībai un ievieš pārējais noteikumus. Kurš ir par A apsvērumu? Paceliet lūdzu roku. Pret atturas norādēs. B par pret atturas norādēs norādīts. C par pret atturas norādīts. D par pret atturas norādīts. E par pret atturas norādīts. F par pret atturas norādīts. G par pret atturas norādīts. Arī šeit nebija darām ar vairākumu. 11. punkts darba kārtībā komisijas delegētā regula, ar kuru papildina Eiropas parlamenta padomas regulu, tas ir par augļu un dārziņu, pārstrādāt augļu un dārziņu nozari. Atkal būs balsojums par A apsvarumu, kurš par pret atturas norādīts, B par pret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 G par pret atturas. Noredīts nu, H par pret atturas. Noredīts. Nu, Vairākuma nebija, līdz ar to mēs varam pārēt pie 12. punkta par komisijas delegēto regulu par atbalsta piešķiršanu, par papildu pasākumiem, uh, kas ieteiks programmā skolu apgādē ar augļiem un dārzeņiem. Balsojam par A apsvērumu. Kurš par pret atturas noraidīts? B par pret atturas noraidīts. C par pret atturas noraidīts. D par pret atturas noraidīts. E par pret atturas noraidīts. Arī šeit tāpat nebūs vēl turpmāk balsojuma. 13. punkts. Komisijas deļģētā regula attiecībā uz atbalstu programmam olīvējas un gauda olīvu nozarē. A. Apsarums par pret atturas noraidīts. B. Par pret atturas noraidīts. C. Par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. D par pret atturas noraidīts. E par pret atturas noraidīts. Turpinām. 14. punkts. Tagad palikuši vēl tikai divi punkti. Komisijas devētētā regula attiecībā uz dažām prasībām, kas saistīts ar lauksamniecības produktiem, kur var saņemt privātās uzlabāšanas atbalstu. Atkal balsojam par A apsveram par pret atturas norādīts. B par pret atturas norādīts. C par pret atturas norādīts. D par pret atturas norādīts. E par pret atturas noraidīts. Un uh, pēdējā komisijas deleģētā regula 15. punkts darba kārtībā attiecībā uz jauniem pasākumiem, kas veids saskaņā ar valsts atbalsta programmām vienu nozarē. Arī šeit balsojam. Sākam ar A. Apsveram par pret atturas noraidīts B par pret atturas norādīt C par pret atturas norādīts D par pret atturas norādīts E par pret atturas norādīts. Arī šajā punktā neviens no apsvēramajiem nedabūja vairākumu, un līdz ar to noslēgumā Tad es par visu paketi par KLP esam pabeiguši. Jā, šis balsojums bija vesela maskarāda, tas ir pilnīgi neticami. Ko mēs panācām trialogā? Vienošanos par lauksaimniecības politiku Eiropam, par daudzētiem aktiem. Un citas grupas saka, ka tās nepiekrīt, un tās ir saglabājuši savu uh, pozīciju un attiecīgi arī balsoja. Es šeit domāju par EKR grupu un attiecīgos balsojumos arī liberāļu grupu, bet man uh, šķiet nepieņemama šantāža, kur īstenoja tautas partijas grupa, kura gaidīja pēdējo nedēļu uh, lai apšaubītu dēļētos aktus, kurus viņi paši arī līdz darbojoties pieņēma, un tādējādi viņi uh, īstenoja šantāju, un tas nav politiskās grupas cienīgi. Šantāžu tika īstenot arī pret komisiju, un man ir tiešām žēl, ka Čolos uh, komisārs padevās šai uh, zemiskajai šantāžai, un paldies visiem, kas uh, iestājās uh, um, opozīcijā, un tas tas tiešām ir kauns parlamentam un uh, To es gribēju vismaz pateikt, un es iedomājos droši vien, ka arī kāds man atbildēs, un es tās labprāt uzklausīšu šīs atbildes. Labi, tas, uh, protams, ir uh, viedoklis, ko izteica Bavēkungs, un tagad labprāt uzklausīsim Elizabetes un Albertes viedoklis. Priekšsādātāji, es gribētu uzsvērt, ka tagad balsoju pret. Dārgais kolēģi, tas, ko mēs uh, izdarījām, un tas, ko es pieprasīju, ko es pieprasīju Strasbūram, par ko esmu pateicīgi mūsu koordinātoram, ka viņš mūs atbalstīja, un paldies arī tautas partijas kolēģiem, tie bija uzlabojumi tekstos, kuri uh, tā nebija iekļaut mūsu politiskajā lēmumā, un mēs trīs nedēļas tagad smagi strādājām ar komisiju, un komisija uh, tiešām uh, ielaidās uz mūsu vēlmēm, viņi tās pieņēma, būs uh, par to arī paziņojums, ka komisija attiecībā uz to, kas tagad ir panākts, to arī ievēros īstenošanā, un es jau tagad aicinu dalībvalstis un reģionus viens pret vienu to īstenos un atkal kaut ko nemainīt un kaut ko vēl pievienot klāt mūsu tiesības, kuras mums ir pēc Lisabonas līguma, mēs tagad esam izmantojuši, mēs esam rādījuši piemēru citām komitejām, citiem grupējumiem šeit parlamentā. Eh, mēs bijām tie deputāti, kuru mājās bija gatavi eh, dabūt pausīm par to, kas īstenošanā tiks darīts. Mēs eh, devām piemēru. Tajos punktos eh, mēs eh, guvām panākumus, un tāpēc es pati balsoju pret sevi šoreiz, jo es uzskatu, ka tas, kas tika sasniegts, ir pareizi. Paldies! Grazie, grazie, Elizabete! Paldies, eh, Elizabete! Un tagad vēl Pēters Jārs, Alberts Des, kolēģis Aņo un pārējie. Paldies priekšsādātāji, man jāsaka, ka parlamenta kontekstā es nevaru izprast eh, kolēģi Bavē satraukumu. Mums ir delegētais tiesība akts, un es to izprautu kā mūsu uzdevumu šeit komitejā. Tas ir mūsu pienākums izskatīt, pārbaudīt šo delegēto tiesību aktu, un ne jau tāpēc, nu, ne jau pavēlti mums ir tiesības to noraidīt. Mēs to pārskatījām, izskatījām, un mēs to nebijām ar to apmierināti. Un man uh, šķiet, ka tas ir rezultāts, eh, ko mēs varam pieņemt. Eh, komisija ir pavirzījusies mūsu virzienā par pamatu ņemot eh, KLP reformu, kur mēs pieņēmām, un tas ir arī piemērs, kā nākotnē mēs vēlamies rīkoties ar delģētiem tiesību aktiem, kā to vēlamies skatīt ar komisiju un parlamentu. Un katra komisija, katrs komisārs eh, darītu eh, pareizi, labi, ja viņš iepriekš eh, apspriest šos delģētos aktus ar parlamentu. Ja mums ir šīs tiesības noraidīt delģētos aktus, tad es taču varu būt pietiekam pašapzinīgs tiešām uh, apskatīt šos delģētos tiesību aktus. Tu biji apmierināts, tās ir tavas tiesības, mēs bijām neapmierināti un tās ir mūsu tiesības. Un tagad mēs visi varam būt daudz maz apmierināti un balstāmies uz KLP reformu. Es nesaprotu šo satraukumu. Es drīzāk būtu satraukts, ja mēs visu vienkārši apzīmogot un laistu cauri Eh, es domāju, ka nevar kritizēt eh, demokrātiju un diskusijas, un nākotnē vajadzētu arī eh, saglabāt šo procedūru. No, nel dare la parola ad Albert Dess, vorrei ricordare a José Bové, e a tutti i colleghi. Tagad vārds Albertam Dessam, bet es gribu vēl atgādināt, ka šie deleģētie tiesību akti ir izraisījuši zināmas debates un bija dažādi kolēģu viedoklis, kas uh, bija vērsts uz to, ka jātālinās no mūsu uh, politiskās vienošanās par proteīniem, piemēram, tur bija koeficients 0,3 par olbaltuma augiem. Tātad tas darbs, uh, ko mēs esam paveikuši, gribētu atgādināt, nav atkāpšanās no uh, vienošanās, bet tās īstenošana. Albert, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgais kolēģi Bovē visu cieņu jums personīgi, un tomēr es uh, nevaru saprast, kāpēc tu tā izsakies. Zaļie uh, taču vienmēr iestājas par uh, demokrātiju no tautas puses, un tad to apšauba demokrātija šeit parlamentā. Tā taču nevar būt, ka tavu grupu to aizstāv. Mēs izmantojām tiesības, kuras mums sniedz Lisabons līgums, un tā, kā mēs balsojām komitejā, Um, proti, kā tiek izskatīts rezolūcijas, uh, tad uh, ar vienu balsi pret, tas tika lemts šeit komitejā, diemžēl no zaļajiem neviens nebija klāt šajā balsojumā, un man šķiet, ka tās ir mūsu tiesības saskaņā ar Lisabonas līgumu, uh, prasīt, un Elzbeta Jēgla to ļoti konkrēti pieminēja, es to varu tikai atbalstīt, arī to, ko Jārkungs teica. Mēs uh, darījām tikai to, ko mums uh, kā iespēju paredz Lisabons līgums, un mēs uh, nebūtu izrādījuši cieņu paši sevi, ja mēs šīs tiešības nebūtu izmantojuši. Un es domāju, ka daudzas citas komitejas raudzījās. Uh, uz mūsu pusi, un šī mūsu komitejas rīcība novedīs pie tā, ka komisija nākotnē, runājot par daudzētiem tiesību aktiem, būs daudz uzmanīgāk attiecībā pret parlamentu. Ci sono vari colleghi iscritti a parlare, cui darò la parola. E... Vairāki kolēģi nu pat vēl ir jau pieteikuši savu vēlmu runāt, bet gribēju jums, kolēģi, atgādināt, ka mūsu taču ārpusē gaida kokteļi pēc pāris minūtēm. Nu, varbūt tad runāsim pavisam īsi jo citādi, nu, kas zina, sāksim strīdēties, sakņokungs. Priekšādātāji, nu ne jau manā vietā, protams, būs atturēt cilvēks no alkohola, nē, Bet es jāsaka, nevaru piekrīst, piekrīst Albertam Desam šajā ziņā. Viņš nu pat teica, ka komisija tagad izturēsies piesardzīgāk attiecībā uz deleģētiem aktiem. Es teiktu, nē, es teiktu, ka viņi nedarīs viss tā. Viņi tagad redzējuši, ko viņi var panākt, un viss, kas mums ir jādara, vienkārši lūk, jāsaka, to deleģētais akts. Mazliet tāds kaut kāda pas, pa, iz, izskaistināt to, un tad pēc tam, pēc tam deputāti šos izkaisinājumus noņem nost, un beigās viņi nonāk pie tā, pie kā viņi jau sākumā bija gribējuši tikt. Esmu vienkārši pārsteigts, ka šī komiteja neatbalstīs asto punktu. Es biju cerējis, ka tas tomēr notiks. Tagad beigu beigās mēs esam nonākuši pie tāda punkta, kas ir, nu jāsaka, pilnības muļķības sākotnējie dokumenti izteikti angļu valodā, bet ne, nav pilnīgi nekādas jēgsam, un ja viņi pat angliski neko nenozīmē, tad kā tad citām valodām vēl notiks? Britu valdība atkal gavilēt gavilēs un izmantos visu savu eiroskepsi, lai priecātos par šo dokumentu, tāpēc es gribēju, lai arī pārējie balso pret to, bet, nu, es tiešām domāju, ka tas vienīgais šī parlamenta deputāts vēsturiski, kurš ir piespiedis nu, kādu balsot pret daļģētiem aktiem, nu, lai jums labi garšo tie kokteļi. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Glātenfelders, pēc tam Hauslinkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas tiesību aktos eh, nav vēl šeit šādu precedentu. Deleģētie akti Un šajā gadījumā ir tādi, nu, nesvarīgi punkti, netik būtiski punkti attiecībā uz primārajiem tiesību aktiem. Te mēs runājam par to, ka lūk, juridisks akts tiek, pamat, juridiskais akts tiek īstenots, tas ir šis pamata elements, un deleģētie akti, protams, nevar grozīt šo pamata tiesību aktu, un nevar mainīt šo ietvaru likumu. Un tā tas arī ir. Priekšsēdētāji, jūs runājāt šeit par koeficientu un tā tālāk. Nu, es domāju, ka šajā gadījumā šai modifikācijai nevajadzēja būt deleģētajos aktos, te būs jāsaka atkal Eiropas kopienu tiesas risks, jo, nu, šādā veidā apstiprinātie juridiskie uh, akti deleģēto aktu procedūras ietvaros, mm, nu, iznāk tomēr ir grozījuši pamataktu. Un tāpēc es domāju, būtu, nu, mums ļoti uzmanīgi jāizturas pret mūsu kā parlamenta līdzlēmēja status. Paldies! Mārtiņš Hauslings un pēc tam Brīta Rēmers. Jā, tā tiešām bija uh, dīvaina konservatīvo ideju, īpaši Alberta Desa izteikti pēdējās nedēļās uh, tā, maigi sakot, tāds teātris, bet uh, ja netik pozitīvi raukās, tad uh, kā var slēgt kopīgas vienošanās ar Eiropas pretiniekiem un tad uh, uh, teikt uz ārpus, ka birokrātija tas visam nepareizi, skaidri zinot, ko tas izraisa sabiedrībā. Uh, vai nu Albertdes vajag uh, turēties pie reformas, ko paši esam pieņēmuši, un uh, saprast, ka tā ir kļuvusi sarežģītāka nekā komisija to piedāvā, jo tur parlaments ir līdzvainīgs, un tad vajag to līdz galam aizstāvēt. Tas uh, pie tā visa pieder, bet tagad novelt vainu uz komisiju un tikai teikt, ka galu galā tas viss tiek, ir sasniegts un tā ir uzvara. Uh, Nu jā, komisija to pēc gada pārskatīs, eh, tas tik un tā būs jāpārskat, bet eh, vajag tad arī turēties pie tā, kas ir izdarīts. Un Aņo Uh, Alberts Des un Brita Raimers uh, vairāk kārt balsoja vienādi, un tā man šķiet ļoti dīvaina koalīcija. Tas nav eiropeiski, tas man vienkārši ir jāpasaka. Vai nu jūs to atbalstāt, pie tā turaties uh, un atbalstāt līdz galam šo reformu, bet tādas politiskas spēlītes uz zemnieku rēķina, to es nevaru pieņemt. Brita, toka te. Brita, lūdzu. Jā, pirmkārt, es savā balsojumā par pirmo pīlāru. Visos balsojumos balsoju tāpat kā līdz šim, neesmu mainījuši savu nostāju, atšķirībā no citām politiskajām grupām, kuras uh, tagad balso par pirmo pīlāru, ne, kaut gan pirms tam balsoju pret. Uh, Otrakārt, tas viss uh, pieder pie demokrātijas. Ir vairākumi, ir, ir mazākumi, un mazākums arī ir jārespektē. Un tagad uh, mazākumu uh, saukt par antieiropeisku, tā ir antieiropeiska eh, nostāja. Eiropā taču drīkst pastāvēt dažādi viedokļi, un tas arī piedar pie demokrātijas kultūras. Es nesaprotu, ka tagad eh, šī te alibī diskusija tagad notiek tā, kaitē mūsu parlamentam vēl vairāk. Mums drīzāk vajadzētu teikt, šeit bija iespēja iebilst pret daudzētiem tiesību aktiem, un katrs uh, balsoja attiecīgi pēc savas pārliecības, un arī tāpēc mēs šeit esam ievēlēti. Un ne tikai, lai sekotu mūsu partiju vai politisko grupu vēlmēm, bet uh, lai arī pēc savas pārliecības balsot. Jau sākumā mēs, uh, kad diskutējām, tad viens no pirmajām, viena no pirmajām lietām, ko es teicu, es teicu, ka es nebalstīšu lielāku birokrātiju reformā. Un pirmajā pīlārā uh, Eh, ja tur būs ekoloģizācija, jau no paša sākuma es piedāvāju eh, eh, tātad šo pirmo pīlāru ierobežot un saprātīgu ekoloģizāciju paredzēt otrajā pīlārā strikti visos gados. Un tagad par to, ka mani sauc par to par antieiropeisku, tas man ir nepieņemam. Paldies, Brita. Džims Nikolsons, pēc tam Albertēs. Uh, Paldies priekšādātāji. Es ļoti labi saprotu to, ko Brita teica nu pat. Gribu pat pateikt paldies Žozē par to, ka viņš pēc turpināja šo opozīciju tā, kā tas tika sākotnēji aizsākt. Un es domāju, nu, tas tā nenolīdzama patiesība ir tāda, uh, ka parlamentam ir, nu, zināmā mērā jāspēs, asa, jāprāt savu attieksmi uz deleģētiem aktiem, un parlaments jāsaka, ka sarunās neredzēja, cik slikti tas viss var sanākt. Sarunu laikā man radīja problēmas tās jomas, kur politiskā vienošanās netika panākta pagājuši eh, gadu, respektīvi, tika pagā, pa, atpanākt pagājušajā gadu un deleģētajos aktos šī vienošanās neatspoguļos, par to arī bija nobažījies. Es domāju, ka parlamentam būtu jāmācās no šīs lietas. Mēs esam tādi, kā, nu, tādi bērni, kas tikko mēģina te spēlīt, spēlēt, un, un komisija, jāsaka, bija daudz pieredzējusiāk šai ziņā. Tāda ir šī realitāte. Un komisijas pasākumā šeit burtiski minimālās normas parādās. Uh, Nu, es ceru, ka tas viss atbilstīgi tiks atspogļots arī dalībvalstīs un reģionālā līmenī. Jo saimniek, tieši lauksaimniekiem taču būs tas viss jāīsteno, par ko mēs te vienosimies. Un viņi konstatēs, ka tā vietā, lai situācija uzlabotos un būtu mazāk birokrātijas, viņi sastapsies ar pretējo. Nu, un tad viņi būs acīm redzot vienkārši pārsteigti, par ko te vispār te bija runa, bet tad būs par vēlu, un Briti jau pareizi teica, tagad arī par vēlu klaigāt jau šis ūdens ir aiztecējis. Bet tie, kas atgriezīsies šai sasaukumā, šai komitejā, viņiem būs viena iespēja. Kom, mums viens, ko mēs panācām, komisija teica, lūk, ka jaunie priekšlikumi attieksies lauksaimniecības ražošana, tie ir sarežģīti, un tad, nu, komitejai būs atkal papildus laiks 12 mēneši. Nu, tad cerēsim, ka to varbūt tad varēsim darīt. Un tad varbūt vidustermiņu pārskatā mums varbūt būs, nu, tā iespēja, nu, visagrākais, kad būs tā iespēja kaut ko darīt. Paldies, Džim. Alberts Dēs, tad Luiša Kapulas un pēc tam atkal Jēglas kundze. Jā, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es pieteicos runāt vēlreiz, jo eh, Hoislinga kunga eh, pārmetums gribētu noraidīt. Viņam nu nevajadzētu mācīt mani par balsošanu. Uh, Es jau 50 gadus iestājos par Eiropas ideju. Jau kopš 15 gadu vecuma es cīnos par Eiropas ideju, un tad uh, eh, Hoizlin kungam nevajag to apšaubīt. Mēs vēl piedzīvosim brīnums. Es eh, šeit vienmēr esmu iestājies par skaidru pozīciju, bet uh, arī esmu pakļāvies frakcijas vairākumam. Uh, bet jau no paša sākuma bija par to, lai pirmajā pīlārā nebūtu ekoloģizācijas, lai nauda no turienes tiktu ielikt otrajā pīlārā un tur tiktu veicināti saprātīgi zaļināšanas pasākumi. Mēs pieņemam lēmumu gandrīz ar 90% pārsvaru un tur tika teikts, ka parlaments uh, nevēlas jaunu maksāšanas sistēmu, kas noved pie jauna pārbaužu un sankciju mehānismu. Un tieši tas ir eh, sanācis tagad ar ekoloģizāciju pirmajā pīlārā. Un tāpēc es dažos punktos šeit balsoju atšķirīgi, jo es pieturējos pie savas pozīcijas. Ja nemaldos, tās bija trīs vietas, kuras balsoju atšķirīgi. Un galu beigās izrādīsies, ka mēs sasniegsimies ar, saskarsimies ar milz problēmām. Es nedēļas nogalē runāju ar administrāciju, un tur tika skaidrs, skaidri teikts, ka nevis EPP grozījumi ir vainīgi pie vairāk birokrātijas, bet gan komisijas priekšlikums. Būs milzu teātris visā šajā pasākumā, būs jānovērtē ekolo, lauksaimniecības elementi visā šajā sistēmā, un tad mēs vēl piedzīvosim to, ka uh, šī lauksaimniecības reforma uh, ir visbirokrātiskajā kā pēdējos 50 gados. Lūīšu un pēc tam Elizabete. <clears throat> Prezidente, caros colegas, toda. Priekšādātāji, godātie kolēģi. Visi šie viedokļi, protams, katrs atsevišķi ir jārespektē nenoliedzami, bet beigu beigās svarīgs ir tas lēmums, ko beigās pieņem. Es ārkārtīgi lepojos, kā Eiropas parlamentārietis, par to lomu, ko Eiropas parlaments šai kontekstā ir nospēlējis. Visi tie, kas teica, ka Eiropas parlaments ar saviem koplēmumu pilnvarām um, sataisīs vienkārši bardaku lauksaimniecībā, nu ir, nu, spiest, tā teikt, ņemt savus vārdus atpakaļ. Un tāpēc, kolēģi, es lepojos ar to ļoti atbildīgo attieksmi, ko esam parādījuši šodien, kad nobalsojām par Eiropas lauksaimniecību, par eh, lauksemniekiem un par Eiropu kā tādu. Paldies, Lūvišs! Elizabete, tā vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mani e, tagad izbrīna zaļo kolēģu teiktais. Un Hoislinga kungs, e, esmu bijusi 15 gadus deputāts šajā parlamentā, un man nekad uh, nav bijis un gadījies tā, ka kāds uh, Uh, ministra pārstāvis Bādevē Vieterbergā man kliedza pa telefonu uh, virsū skaļi, tāpēc, ka mēs to noraidījām. Tas ir pavisam kaut kas jauns šajā situācijā. Un tik un tā es to saku, un to es teicu arī viņam, ka es šeit nenoraidušu neko, uh, tāpēc, ka es to negribu. Mēs vienojāmies par politisku vienošanās, un ko es izdarīju? Es um, deleģētos tiesību aktus izlasīju ļoti rūpīgi, ko acīm redzot jūs nesat izdarījis, un izvērtēju, vai ir sasniegts tas, ko es gribēju ar saviem grozījumiem, un es redzēju, ka ir atšķirība. Un tagad es cīnījos, lai šī atšķirība kļūtu mazāk, lai tā mainītos. Un, um, ir mainījušās uh, arī citas lietas, un varbūt, ka katrs. Uh, Um, būtu labāk, uh, katram būtu vajadzējis izskatīt uh, šo tiesību aktu un izvērtēt pēc savas pārliecības, un pēc Lisabonas līguma mums ir pienākums un tiesības uh, to visu darīt, un to mēs arī darījām. Priekšsādātāja kungs, pēc 15 gadiem šis bija mans eh, pēdējais komentārs. Gribu pateikties visiem kolēģiem, komitejas sekretariātam. Paldies arī jums, eh, priekšsādātāja kungs, par eh, jūsu pēdējo 5 gadu darbu, vadot komiteju un arī par šodienas sēdi. Paldies. Grazie, Elizabete. Jose, voglio ancora la parola, prego. Oui. Uh, Paldies, Elizabete. Tu vēl gribēji, Jose, kaut ko teikt. La polemika. Uh, Nevajag atkal sākt. Uh, Es negribu nevienam personīgi uzbrukt. Man šķiet, ka es izteicos ļoti skaidri. Man šķiet, ka tās ir patiesi politiskas debates par būtību, un Alberts Des izteicās ļoti skaidri, un paldies viņam par to, ko viņš teica pēdējā daļā. Uh, kur viņš teica, ka viss darbs, kas tika veikts, lai sabotētu pēdējo priekšlikumu, tas ir, lai vērstos pret ekoloģizāciju pirmajā pīlārā. Tas viss, visu apkopo. Man šķiet, ka lietas ir pilnīgi skaidrs, te nav nekādu neprecizitāšu. Es uzskatu, ka metode, kas tika izmantota, kas man šķiet nepieņemama, bet tā ir politiskā izvēle. Politiskie instrumenti to ļauj darīt Un man šķiet, ka Raimers kundze nesaprata manu iepriekš teikto. Jā, es teicu, ka viņas grupā rīkojās saskaņot ar savu līdzšanējo rītību. Bet es domāju, ka tas drīzāk ir uh, problēmas būtība, proti pati ekoloģizācija. Un šī klauzula to pārskatīt pēc viena gada uh, Tas ir risks, tas ir patiesas risks. Tas nozīmē, ka tie pasākumi, par kuriem mēs nobalsojām, šobrīd ir it kā pieņemti, bet tie ir tādi pagaidu pasākumu. Tas pat nav uh, devis iespēju pietiekami ilgā laikā izvērtēt šo pasākumu ietekmi. Un tieši tas ir tas risks, un es ceru, ka visi, kas ir šajā zālē, uh, atkal tiksies jūlijā, 7. jūlijā mūsu pirmajā sanāksmē un ka mēs varbūt sapratīsim, ka esam nedaudz kļūdījušies un pēc vēlēšanām, pēc brīvdienām varbūt mēs centīsimies kaut ko mainīt. Katrā ziņā man bija liels prieks ar visiem jums strādāt un es ceru, ka mēs visi atkal tiksimies jūlijā. Paldies! Bene, grazie! Ben... Paldies! Labi, nu cerēsim, ka tad visi ir izteikušies, pauduši savus viedokļus. Tiesību akti ir pieņemts vesels lērums, lai arī varbūt mūsu viedokļi ir bijuši ļoti daudz dažādi un atšķirīgi, bet esam pie vienošanās nonākuši un jāsaka, tomēr mums jābūt lepniem par parlamentu lomu, jo mēs vienmēr esam spējuši parādīt to, ka Eiropas parlaments ir um, zinoši, ir efektīvi varējis um, darboties šai jomā. Nu, daži varbūt ir citās domās, bet nu tā tas vienkārši ir. Mēs esam iespējuši kaut ko mainīt, esam, lūk, nodrošinājuši zināmu saistību līmeni no dalību valstu puses, un komiteja ir ļoti labi sadarbojusies ar dalību valstīm. Šī ir pēdējā reize, kad uzstājos kā priekšsēdētājs, un gribu teikt, ka, protams, labprāt ar jums vēl pačelošu pie vīna glāzes. Paldies par atbalstu, ko izrādījāt šai sasākumā, un patiešām ceru, ka mēs atkal tiksimies jūnijā, jūlijā. Vai kāds vēl gribēja izteikties, Albert? Nē. Jā, paldies priekšādātāji. Pirms mēs slēdzam sanāksmi, ir tā, sakot, labais tonis, ka es eh, grupas, tautas partijas grupas priekšādātājs gribu pateikties mūsu komitejas priekšādātājiem, vicepriekšādātājiem, visiem kolēģiem, arī Martinam Haisleram. Paldies eh, visiem. Negribu izslēgt nevienu par piecu gadu sadarbību. Un eh, paldies par to, ka esam uh, daudz kaut ko varējuši sasniegt kopā, daudz lēmumus esam pieņēmuši samērā vienprātīgi, un vēlu visiem kolēģiem, kas nākamreiz vairs nebūs komitejā, kas nebūs deputāti, bet tie, kuri eh, zina, ka viņi vairs ne, nekandidēs, eh, viņiem visiem vēlu personīgi pašu labāko un uh, gribu viņiem izteikt īpašu paldies par uh, ilgadīgo sadarbību šeit. Jā, paldies, Albert! Nākamā sanāksme. Komitejas sanāksme ir paredzēta 7. jūlijā. Visiem, kas būs, nākamais sasakam paldies visiem. Labs panākums vēlēšana cīņā un eh, dosimies tagad uz pieņemšanu. Paldies!